otru apakšpunktu reglamentā šis jautājums tiek nodots juridisko lietu komitejai izskatīšanai. Juridisko lietu komiteja turklāt lūgos man arī izdarīt nelielu koriģējumu. Dokumentos un arī šis jautājums ir ietverts iepriekšējās sanāksmes darba kārtības protokolā. Protokols saskaņā ar 2. punktu 16. Apakš, apakšpunktu reglamentā tiks uzskatīts apstiprināts, ja, vis, ja vismaz 40 deputāti neiesliegs priekšlikumu atcelt šādu lēmumu 48 stundu laikā. Tāda bija priekšādātāja paziņojuma, par ko vēlējos jūs informēt, un tagad pāriesim pie darba kārtības, kas ir mūsu priekšā. Darba kārtības projekts tika apstiprināts priekšsādātāja konferencē 9. septembrī saskaņā ar 137. reglamentu pāntu. Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts. Un kā jūs zinat? Mums priekšā gāja ļoti nopietnas darbs. Pagājušā nedēļa uzklausījām komisāra amatu kandidātus, un šonedēļ par šiem komisāra amatu kandidātiem balsosim. Rīt es teikšu runu attiecībā uz savām politiskajām prioritātēm šajā jaunajā mandātā. Turklāt mums būs jābalso arī par Eiropas komisiju. Šodien skatīsim jautājumu arī par delegācijām. Skatīsim jautājumu arī, runāsim arī par gaidāmo G20 samitu, runāsim par 2010. gada budžetu un daudziem citiem jautājumiem šajā plenārsēdē. Tāpēc jāsaka, šī plenārsēde tiešām būs pilna ar ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Izskatīšu darba kārtību tagad punktu pa punktam. Tātad iziešu cauri darba kārtībai, izteicu pāris vispārīgs komentārus, bet došu vārdu jebkuram, kas pēc tam vēlēsies izteikties par darba kārtības jautājumiem.